prasība no ALDE grupas, lai Kents Johansons tiktu iecelts starpparlamentārajā delegācijā attiecībām starp Eiropas Savienību un Horvātijas apvienoto parlamentāro komiteju. Gribēju pavaicāt, vai kādam pret to ir iebildumi. Ja nē, tad tas ir pieņemts. And now we can start our... Tagad varam pievērsties pirmajam tematam šī vakar debatēs runājot par cilvēku tiesību un tiesiskumu pārkāpumiem. Un pirmais darba kārtības jautājums ir veltīts Irānai un pēdējā laikā konstatētajiem cilvēku tiesību pārkāpumiem. Pirmajam došu vārdu Bēlderkungam uz divar pusminūtes.